par Eiropas uzņēmēju darbības centriem Āzijā. Uzreiz došu vārdu jautājumu uzdevējumiem, un tas ir Morērs kungs, lūdzu. Uh, senhora Presidente, uh, senhor Comissário, uh, caros colegas. Esta é uma pergunta. Komisāra kungs, priekšsādētāja kungs, dārgie kolēģi. Mēs pieņēmām mutisko jautājumu šajā komitejā, kuras priekšsādātājs arī esmu, un tādēļ arī šodien esmu runas vīrs. Kas pārīkungs, Ronaldīkungs kopā ar mani ir parakstījuši šo mutisko jautājumu. Es jautāju neatkārtošu, tas nav nekas jauns, bet varbūt varētu ar jums nedaudz padalīties savās pārdomās. Tā tad tiek uh, runāts par Eiropas uzņēmēju darbības centriem Āzijā, ko ir ierīkojusi Eiropas Savienība, lai varētu veicināt investīcijas. Protams, tā ir Eiropas Savienības uh, prioritāte. Mēs to vērtējam atzinīgi, un tas, protams, var sniegt nopietnu tautsēmniecības uzlabošanas ieguldījumu tajās valstīs, kurām ir ierobežot līdzekļi. Eiropas Savienība ir ierīkojusi šos uzņēmēju darbības centrus un vēlas ar to palīdzību radīt tādu pievienoto vērtību, lai varētu atbalstīt dalību valsts. Tiek runāts arī par īpašu pakalpojumu piedāvāšanu, piemēram, MVU no dalību valstīm. Uh, ir vairāki uzņēmumi no Eiropas Savienības, kas ir uh, dibināti Indijā 2008. gadā, 2010. gadā Taizemē un Ķīnā, un Eiropas Savienība ir apņēmusies arī Filipīnās un um, Malaizijā organizēt līdzīgus centrus. Šo iniciatīvu es varu atbalstīt, bet, protams, ir jāievēro koherenci. Varbūt, ka vajadzētu padomāt par tādu struktūrētāku pieeju, to vajadzētu darīt komisijai, Tagad īsumā citēšu no parlamenta rezolūcijas, kuru pieņēmām pirms sešiem gadiem. Tur ir teikts ciešāka sadarbība ar tirzniecības palātām vai citām organizācijām trešajās valstīs kurās um, notiek informācijas apmaiņas starp vēstniecībām, uh, Eh, dalībvalstu pārstāvniecībām un visām tām struktūrām, kas nodarbojas ar ārējo tirzniecību, kas tajā kaut kādā veidā ir iesaistīts. Citāta beigas. Mēs runājam par tādu kā koordinācijas platformu, kurai var piekļūt arī MVU, lai varētu labāk koordinēt eh, kopīgo darbu. Kopš 2012. gada ir pieejams arī finansējums Eiropas Savienībai, protams, ir arī savs interesi tā vēlas veicināt ārējo tirdzniecību, un ir pagājuši jau vairāki gadi, kopš izveidojām izņēmēju darbības centrus Āzijā, un, protams, to skaits kļūst aizvien kūplāks. Būtu patiešām jauki, ja komisija varētu sagatavot paziņojumu, ar kur iepazīstināt Eiropas parlamentam, vai šīs struktūras ir nesušas cerētos augļus, vai tās atbilst gaidām. Uh, kas uz uh, tiem tika liktas. Vai viss ir bijis uh, tā pietiekami apmierinoši, ko varētu darīt, lai uzlabotu darbības veidu uzņēmē darbības centros un ko piedāvā komisija? lai varētu pārvaldību padarīt vēl efektīvāku, lai par, uzlabotu arī pakalpojumus un parūpētos par to, lai šie uzņēmējdarbības centri būtu patiešām zināmi, lai tie būtu pamanāmi, lai cilvēki, lai MVU varētu saprast, ka viņi var vērsties šādos centros pēc palīdzības. Eiropas Savienībai tas ir ļoti svarīgi. Lūdzu, tagad um, komisāra kungs. Uh, Priekšādātāji, godātie deputāti. Šis mutiskais jautājums faktiski sastāv no piecām daļām. Un pirmā daļa ir par, to, par paraugu praksi attiecībā uz divpusējām tirniecības palātām. Vai tā ir tikus ņemta vērā, veidojot ēs uzņēmīs darbības centrus īz, Āzijā? Un tas ir jautājums par saskaņotību ar citiem ES atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības centru kontekstā? Atbilde ir tāda, ka šie jaunie visai Eiropas uzņēmējdarbības centri, kas izveido Ķīnā un Taizemē, tika izveidoti saskaņā ar konsultācijām ar dalību valstīm, un līdz ar to pilnīgi noteikti paraugu praksi vērā ņemta tika tika veikts milzīgs izpētes pasākums, ap, aplūkojot pašreizējos izveidotos centrus un saņemot vadlēnijas par to, kā īstenot ES pievienoto vērtību, izveidojot visu Eiropas uzņēmē darbības centrus. Turklāt tika nodrošināta saskaņotība iesaistot dažāda veida pastāvošo struktūru vadības pārstāvis Eiropas intervencēs un nodrošinot sinerģiju ar citiem ES uzņēmē darbību atbalstu atbalstošiem pasākumiem. Tas attiecas gan uz piekļuvu tirgiem, gan datu apmaiņu un tā tālāk. Tā bija pilnīgi noteikti viena no, no svarīgākajām prasīnām, veidojot uzņēmējdarbības centrus. Jo vēlējamies šādu sinerģiju ar pastāvošajiem atbalsta pasākumiem nodrošināt. Otrā jautājuma daļa attiecas uz līdzekļu piešķiršanu. Un lūk man atbilde. Saskaņā ar grozīto ICI plus programmu vairāk kā 50% no pieejamiem 76,5 miljoniem eiro, kas bija paredzēta otrai prioritātei, respektīvi atbalsts ekonomikai, partnerībai un uzņēmē darbības sadarbībai, tiek ieguldīti septiņās, eh, astoņās intervencēs, kas, kas skar šos eh, Eiropas uzņēmē darbības centrus. Eiropas uzņēmēja darbībai savukārt pašai būtu jādod vismaz 20% no kopējiem izdevumiem, jo, protams, ka ieņēmumi, kas tiks gūti, tad varētu tikt izmantot šādu veidu pasākumu līdzfinansēšanai. Nu, esam saņēmuši jauno programmu paaudzu laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Jaunais partnerības instruments izstrādāts pamatojoties uz mācību, ko guvām no pagātnes un pamatojoties uz sinerģiju ar citiem instrumentiem. Tas arī ir daļa no jūsu jautājuma. Mēs paredzējām to tieši tāpēc, lai atbalstītu mazos vidējos uzņēmumus, kuriem, protams, ir ierobežot resursi, lai darbotos ārvalstīs. Trešais jautājums par pievienoto vērtību daļai jau tika atbalst, atbildēts, eh, atbildot uz iepriekšējiem jautājumu daļām. Mēs tiešām par to domājam ārkārtīgi daudz, kad veidojam šādas struktūras domājam par to, lai būtu uz pieprasījumu pamatota pievienotā vērtība. Turklāt varam piedāvā tā saukto izpildes atbalstu, iesaistot augsta līmeņa ierēģiņus šais sadarbības proceto, procesos un uh, līdz ar to tādējādi palīdzētu arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Ceturtā daļa eh, attiecas uz ieteikumiem no parlamenta puses. Protams, ka ņēmām tos vērā. It īpaši attiecoties uz tiem, at, attiecas tiem ieteikumiem, kur runājam par koordinēšanas pasākumiem un Eiropas uzņēmēja darbības starptautiskošanu. Šī koordinācijas platforma 2014. gada pirmajā pusē eh, ir darbosies atbilstīgi, izstrādātas eh, rekomendācijas eh, attiecībā uz saskaņotību, un tas, protams, ir daļa no tā, kas tika teikts arī Eiropas parlamenta rezolūcijā, kad tā, parlaments runāja par struktūru darbības uzlabošanu. Pašreizējā ICI regula jau beidza darbību 2013. gada beigās, un tāpēc, lūk, ir grozīta šī regula, un mums jāraugs nākotnē. Piemēram, tādām programmām kā kosme, jaunais partnerības instruments, un, protams, to izmantojot, jāizmanto, jāpamatojas uz pagātnes mācībām un jāpievēršas tieši MVU vajadzībām. Lūk, tāda man atbilda uz jūsu uh, mutisko jautājumu, kas, kā jau teicu, sastāvēja no pieciem apakšjautājumiem. Paldies, paldies, saka priekšādātāja komisārkungam. Tālāk grupu vārdā uzstāsies pirmais tautas partijas vārdā, kas pārīkums. Godātā priekšsēdētājs kundze, prie, komisāra kungs, mana politiskā grupa eh, ja mēs runājam par palīdzību MVU, vienmēr ir gatavi līdzdarboties. Līdz ar to mēs pats par sevi saprotams atbalstījām šo komisijas uh, iniciatīvu. Ļoti labi, ka uh, Tirzniecības ģenerāla direkcija ir izstrādājusi uh, jaunas iniciatīvas. Ja tiek runāts par piekļuvi tirgos tādās valstīs kā Ķīna, Taizeme un Indija, Eiropas MVU, tad mēs īstenībā atbalstīsim šos priekšlikumus, ja tiks ievērotas normas. Uh, mērķa valstīm eh, patiešām ir jābūt tādiem pietiekami pievilcīgiem tirgiem, ir jāizmanto eh, dalību valstīs esošās kapacitātes, ir eh, nauda jāizmanto pietiekami lietpratīgi un nedrīkst būt kaut kāda dubulta darba veikšana. Es domāju, ka trīs uzņēmējdarbības centri bija ļoti, ļoti veiksmīgi. Nu, piemēram, Indijā. Biznesa eh, šīs uzņēmē darbības centra paziņojumā ir teikts, ka ir identificētas 17 uh, eh, tirgus piekļuves iespējas, un dāmas un kungi, ja es to pareizi saprotu, tad sešu mēnešu laikā šis uzņēmē darbības centrs ir saņēmis 17 prasības par piekļuvi tirgumu. Nu, un, ja 20 miljoni eiro tiek atvēlēt 10 gadu laikā, proti 2 miljoni gadā, tad Indija ir ietaupījusi 50 tūkstošus eiro par vienu vienīgu uh, prasību, un es e, gribētu tātad pavaicāt budžeta komisāram, kā viņš to vērtē. Jāsaka, ka Ķīnas uzņēmē darbības centrs e, saņem e, simts prasības katru mēnesi. Tas, kas notiek taizemē, īstenībā šis centrs vēl cīnās ar tādām uh, grūtībām. Tas vēl īsti nav izkūņojies no autiņiem. Jāsaka, ka no 2010. līdz 2014. gadam 2 miljonu eiro vienkārši tika nolaisti Renstelē. Un protams, ir nepieciešams uh, apmainīties ar zināšanām un paraugu praksi, bet, diemžēl, daudzās centros tas nav noticis. Komisijai ir jālabo pieļautās kļūdas. Es nevaru savādāk paskaidrot to, ka īstenībā uh, trīs. Uh, centri nav savus uzdevumus veikuši pietiekami labi. Ir arī tiks radīti centri Malaizijā, Filipīnās, citās valstīs, bet pirms to darīt ir jāapkopo fakti, ir jāsaprot, kāda ir situācija uz vietas. Komisāra kungs, lūdzu Nedomājiet tagad par faktu apkopošanu, padomāsim, kā varētu parūpēties par šo centru labu funkcionēšanu. Paldies, kas pārī kungam, un tagad kūtaš kungs divas minūtes. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, stimați colegi. Decizia de a înființa. Paldies, komisār kungs, godātie kolēģi. Lēmums par Eiropas uzņēmējdarbības centru izveidi bija daļa no kopējas Eiropas globālās stratēģijas. Tā bija iniciatīva, kuras mērķis bija atbalstīt mazos uzņēmumus nu, arī atbalstīt mazo uzņēmē, uzņēmumu uzņēmējdarbības e, tiesību aktu, lai MBO varētu izvērst darbību ārpusējas robežām. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt šiem uzņēmumiem, kas vēlas darboties Āzijā tādā veidā, uzlabojot Eiropas Savienības konkurētspēju un ārējo dimensiju kopumā. Āzija pilnīgi noteikti ir enerģijas un cilvēku resursu centrs, un e, tāpēc ir ļoti vērtīgi veidot uzņēmējdarbības centrus tur tā pašā laikā jāņem vērā arī administratīvie problēma jautājumi, ar ko sastopas uzņēmuma Āzijā. Un tāpēc šī darbība, kas neatbilst noteiktajiem mērķiem, būtu jāspēc sīkāk. Es nedomāju, ka ir pareizi veicināt konkurētspēju uzņēmumiem caur tirzniecības palātām. Manuprāt, Eiropas parlamentam vajadzētu ieņemt šeit tādu atturīgāku nostāju, ņemt vērā pašreizējo biznesa centru um, veiksmes punktus, kā arī vājās vietas. Varbūt ierēģi mums var sīkāk pastāstīt par to, kā tas viss noticis. Un visbeidzot, gribu teikt, teikt kā zinīgi vērtēju Eiropas tirniecības palātas paziņojumu um, par palīdzību uzņēmumiem, izveidojot viennozīmīgu stratēģiju Eiropai. Paldies! Tālāk Rinaldī kungs uz divām minūtēm. Priekšādātāji, godātie kolēģi! Nu šķiet, ka politisko grupu starpā pastāv vispārēja vienošanās, vienotība un um, mēs visi piekrītam tam, ka komisija beidzot ir jāsakārto šī lieta. Es saprotu, ka mums, protams, ir jākonsultējas ar dalību valstīm, jāizmanto pēc iespējas labāk esošās struktūras, bet šķiet, ka komisija nostāsies aizsardzības pozīcijās. Nu, vai tas ir tā labi? Uh, jo saskaņotības starp šiem uzņēmējdarbības centriem Āzijā līdz šim nav nodrošināta. Pēdējos pāris gadus esam veikuši inspekcijas, lai redzētu, kas tad tur īsti notiek, un joprojām jāsaka, pastāv vairākas jautājuma zīmes. Nenoskaidrotas lietas. Rezultātā varam secināt, ka ne viss darbojas atbilstīgi. Eiropas budžets ir 17 miljonu eiro Indijai, Ķīnai 5 miljonu, Taizemē 2 miljonu eiro. Bet katru reizi mēs redzam visplašāko spektru līdzekļu izmantošanā. Mēs nezinām, kurš tur ko koordinē, kas ko kontrolē, vai dalībvalstis tur iesaistās vai nē, kā tās iesaistās. Taizemes gadījumā, piemēram, darbojas Šveice, Norvēģija un vēl, vēl kaut kādas citas valstis. Un tad līdz ar to šie aini ir pavisam neskaidri redzu, ka iniciatīvas uzsākts attiecībā arī uz Indonēziju, Malaiziju, Pakistānu, Laosu, Mjandamu. Bet kādas mācības tad esam guvuši no tā, kas jau noticis? Kādi būs secinājumi nākamajam darbības posmam? Kā jau teicu, ir daudz neatbildēti jautājumi. Un ir vajadzīga vēl lielāka saskaņotība tajā brīdī, kad šādā veidā izdalām līdzekļus. Mm, struktūras, protams, ir ļoti, vai tās ir zināmas, pazīstamas mūsu MVU, vai MVU vispār ir vajadzīgi šādi cilvēki, ja varbūt notiek kaut kāda darbības pārklāšanās, kāda ir izmaksu analīze salīdzinājumā ar ieņēmumiem, vai ir dati pieejami par šo aspektu. Nu, un virzoties ar visu šo procesu uz priekšu, protams, kļūst ar katru brīdi ar vien grūtāk saredzēt šos uh, punktus. Nu, varbūt rodas pat tāds sarūktinājums, ka tas, ko cerējām sākumā, nesam panākt, grib, cerējuši vairāk nekā panākuši. Butikofer kunga nav zālē, tāpēc tālāk došu vārdu Paškas kungam. Prāce, Tāms un kungi, Taizemē, Ķīnā un Indijā jau darbojas uzņēmēji darbības centri. Tie, protams, atšķiras pēc savu raksturu un būtības. Bet jāsaka, ka tiem ir arī šis tas kopīgs. Visi šie uzņēmēji darbības centri tiek līdzfinansēti ar Eiropas Savienības naudu, un otrām kārtām, veicot kontrolas, tomēr tika uh, konstatētas daudzas vājās vietas. Jaņem vērā, ka daudzās ES dalību valstīs ir um, ekonomiskā stagnācija, mēs nevaram atļauties tādas neefektīvas struktūras uzturēt, ja mēs paši nevaram piedāvāt uh, atbalstu savai tautsaimniecībai. Eiropas komisijai vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt šo līdzekļu izmantošanas lietpratīgumu, vai tie patiešām tika investēti mērķiecīgi. Paldies! Paldies, Paškas kungs, tālāk. Stāsnīs kungs. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, gan es pats personīgi, gan arī mana politiskā grupa vienmēr atbalstījusi šādus politikas pasākumus, kuru mērķis ir veicināt Eiropas uzņēmumu konkrētspējas veicināšanu, jo īpaši tas darbojas ārpus tirga, tirgus. Eiropas uzņēmējdarbības centri ir viens no līdzekļiem, kas palīdz Eiropas Savienībai saglabāt konkurētspēju mainīgajā globālajā tirgu, un tāpēc šiem centriem ir jāstrādā ļoti efektīvā un pašā rezultatīvākajā veidā. Diemžēl pēdējie novērtējumi rāda, ka šīs institīvas nav devušas vēlamo rezultātu, nav darbojušās saskaņā ar tiem standartiem, kā mēs cerējām, un attiecīgi šeit eh, mēs vēlamies uzdot eh, dažus jautājumus, vai tiešām šīs iniciatīvas piedāvā pietiekam pievienoto vērtību Eiropas uzņēmumiem, vai tiešām resursi ir pietiekami efektīvi izvietoti, un vai ir pietiekami daudz caurskatamības šajās iniciatīvās. Un vai šīs iniciatīvas ir spējīgas eh, turpināt, ilgspējīgi darboties, finansējot sevi no saviem ienākumiem? Uh, Es e, saprotu, ka jaunu uzņēmējdarbības centru atvēršana ir ļoti ilgs projekts, um, bet ir jāpārvar pirmiem izaicinājumiem. Uzņēmējdarbības centriem Indijā taizemē jau ir e, panākumi, un es uzskatu, ka ir arī iespēja un potenciāls veicināt Eiropas Savienības interešu īstenošanos šajā reģionā. Tomēr mums ir jāparas atbildība no komisijas vai komisija nevarētu izvērtēt un pateikt, vai šie centri ir pietiekami efektīvi, vai tie palīdz uzņēmējdarbībai Eiropā, vai ir attiecīga informācija, attiecīgi rīki mūsu uzņēmumu rīcībā, lai šie varētu ne tikai iespiesties Āzijas tirgu, bet arī veiksmīgi attīstīties. Paldies! Paldies! Stašnīkungs, Kostingeris kundze, lūdzu, 10 minūtes frau präsidentin! Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Eiropas Savienības kopīgā tirdzniecības politika ir viens no mūsu ārpolitikas stūrakmeņiem. Protams, galvenokārt jārūpējas par mūsu tautsaimniecības konkurētspējas celšanu, galveno uzmanību pievēršot tieši MVU. MVU ir mūsu tautsaimniecības mugurkauls, un tie, protams, rada daudz izaugsmes un garantē drošas darba vietas Eiropas Savienībā. Es domāju, ka pavisam droši varu teikt, ka mēs, mūsu politiskā grupa, ar abām rokām atbalsta šo iniciatīvu. Un, ja runājam par uh, MVU veiksmi, tiem ir, protams, jāspēj eksportēt savas preces uz trešajām valstīm, lai tur būtu arī brīva piekļuva tirgumu. Pagaidām tas nav pašsaprotami. Ja mēs izvērtējam šo centru efektivitāti, nu tad viss nemaz nav tik jauki. Ir pienācis pēdējais brīdis. Uh, labot pieļautās kļūdas, Daniels, kas parī to pietiekam labi e, ilustrēja, ir e, jābūt izpratnēji, kāds ir šis trešo valstu tirgus, ir jāpazīst drēbi, ir jāiepazīst ar visām normām jau pirms atvēršos centrus valstī un mēģinot tur e, piesaistīt Eiropas uzņēmumus. Un šīs informatīvās e, informatīvie biroji, diemžēl, nedarbojas pietiekami labi. Mēs to nevaram atļauties. Mums ir jāvienojas par to, lai šie uzņēmēji darbības centri varētu garantēt pievienoto vērtību mūsu eksportam, bet ir jāsaprot, vai nevarētu labāk izmantot sinerģijas dalību valstu starpā, lai varētu uh, labāk uh, optimizēt šo saspēli starp uzņēmēju darbības centriem un to, kas notiek dalību valstīs. Un nevajag eh, tur, eh, piemēram, radīt jaunas struktūras, ja līdzīgas struktūras uz vietas jau pastāv. Mēs arī uzskatām, ka šīs struktūras ir eh, tāda pārlieku liela izšķērdība un galu galā tās nenoved pie sākotnējiem mērķiem. Protams, mums ir jāatbalsta MVU ekspansija trešās valstīs. Paldies Kostingers kundzei. Tālāk. Mums ir brīvs mikrofons, tikai viena runātāja, Magines skundze pieteikusies, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Šīs nedēļas sākumā mums bija plašs debats eh, par nākamās um, Eiropadomas tematiku, kas ir fokusēta uz izaugsmi. Protams, arī šis jautājums te iederās, eh, bet mūsu kolēģis, kas pārī kungs, ir izgaismojis problēmas. Šeit ir vairākas problēmas, kas būtu jāatrisina Un mans jautājums, ko adresēju jums, komisāri, sekojoši. Ja šis uzņēmē darbības atbalsta koncepts ir labs, vai tad problēmas ir pārvaldības ziņā vai arī struktūrālā ziņā, kāpēc eh, šie uzņēmē centri nav īpaši veiksmīgi, kādā veidā to varētu sakārtot un uzlabot? jo rodas iespējas, ka paši mazie un vidējā uzņēmumi nav pietiekami spējīgi, lai dotos un iespiesto šajās citās valstīs un tur veidot kontakts. Te ir jābūt kaut kādai palīdzībai. Un otrs jautājums, eh, kādā veidā šo centru darbību saistās ar atsevišķu dalību valstu realizētajiem plāniem? Vai šeit ir kaut kādi konflikti, interešu konflikti, vai arī eh, šeit, domāju, nevajadzētu veicināt šo sinerģētisko efektu? Mums ir nepieciešams jauns biznesa iespējas, un mums ir nepieciešams attīstīt eh, darbus ārpus Eiropā un arī iekšienē. Paldies, Magines kundze, tagad jums, komisārkungs, tiek dots vārds. Paldies. <clears throat> Izteikšos ļoti īsi. Uzklausot Morēras kungu, Kaspārī kungu un citus runātājs, man, man ir parādīsies tāda pārliecība, ka mums ir jāveic vēl viens tāds kontrols pasākums, kas varētu izpētīt uzņēmējdarbības centru <clears throat> efektivitāti. Protams, šis pamatojums uh, nav apstrīdams, un es arī dzirdu to no jūsu runām, ka jūs to atbalstat. Varbūt tieši no izmaksu un ieguvuma analīzes viedokļa vajadzētu izdarīt vēl vienu eh, papildus tādu pārbaudu pētījumu. Es saprotu vairāk pa visiem citiem, kādas grūtības mums ir nu, budžeta skatījumā un ka mums ir efektīvi jātērē nodokļi, bet eh, katrā ziņā es papētīšu šo jautājumu. Paldies! Līdz ar to mēs esam beiguši debatu par šo te jautājumu, un tālāk nākamais jautājums mūsu darba kārtībā. Tās ir kopīgās debatas par zivsēmniecību. Mums ir jautājums adresēti eh, divi mutiskie jautājumi, kas tiek adresēti komisijai. Un no sākuma dušu uz piecām minūtēm patām Galaheram vārdu. Bet viņš nav ieradies.